Mēs gribētu uz to norādīt, un, kā es jau teicu, rītdien mēs redzēsim, kur eh, ir šī parlamenta veselais saprāts. Paldies! Dank. Sirsnīgs paldies Lulings kundzei, un par šo darbu kārtības punktu līdz ar to debats ir beigušās. Balsosim rītdien pulkstens 12. Nākamais darba kārtības punkts ir. Eh, Hībners kundzes ziņojums riska dalīšanas instruments dalību valstīm, kuras saskars ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar šo valstu finansiālo stabilitāti. Es pašā sākumā gribētu sacīt, ka es ļoti rūpīgi ievērošu runātāju sārakstu, jo līdz pulkstens 21. mums ir jāpabeidz darbs. Tagad bez liekas vilcināšanās došu vārdu Hībners kundzei. Četras minūtes, lūdzu. Uh, much, uh, Paldies priekšsēdētāji, cienamie kolēģi, pēdējos divus pusgadus es sāku savus uzmanus šajā parlamentā, sakot, ka Eiropai nepieciešama izaugsma, un to es atkārtoju arī šodien. Mūsu ekonomikas cieši no krīzes, un svarīgākās nozars nerad peļņu, jo ir liela izvairīšanās no riska uh, banku nozarē, un tādēļ ir nepieciešams darīt pieejībai piešķīrumiem vai atbalstīt būtiskākos projektus, it īpaši tos, ko līdzfinansē Eiropas kohēzijas politika, un šajā kontekstā jāmobilizē visi iespējamie resursi, kas var veicināt izaugsmi un izman, jāizmanto īpaši uh, instrumentu, un tieši par to ir šis priekšlikums. Tas ļauj izveidot riska dalīšanas instrumentu, lai veicinātu Eiro, Eiropas reģionāla attīstību fondu apgūvi un šo līdzekļu piešķīrumu dalībvalstīm, kas piedalās Eiropas Savienības un SVF programmās. Šajās valstīs, ir tīpaši Grieķijā, ir infrastruktūras un produktīvās nozares uh, projekti, kur ir bloķēti tādēļ, ka trūkst privātais līdzfinansējums. Tas īpaši ir saistīts ar transporta un vidas infrastruktūras projektiem, kur tiek iekasēta maksa no lietotājiem un tādēļ rada ieņēmumus, kurus vērtību uh, nevar nosegt ar piešķīrumu un uh, kohēzijas politiku, un tas ir arī saistīts ar ieguldījumu, kur maksimālais valsts atbalsts ir ierobežots ar valsts atbalsta noteikumiem. Šie projekti ir apdraudēti, tos iespējams nebūs iespējams īstenot, jo bankas un privātie investori nav gatavi aizdot līdzekļus šo projektu īstenotājiem, un nevēlas uzņemties risku ieguldīt līdzekļus patreizējos apstākļos. Šis instruments paredz iespēju finansēt arī citus projektus, kas nav līdzfinansēti kohēzijas programmu ietvaros, bet kas veicina kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu un sniedz būtisku pievienoto vērtību Eiropas Savienības stratēģijai par viedu un iekļaujošu izaugsmi. Piedāvāto instrumentu izmantos komisija pēc dalībvalsts lūguma saskaņā ar EIB vai ar kādu citu privātu vai valsts institūciju ar attiecīgu uzdevumu. Dalībvalstīm tad ir jānāk klāj ar oficiālu lūgumu komisijai, eh, minot projektus un nepieciešamo līdzekļu apjomu, kuru tad varētu piešķirt šī instrumenta ietvaros. Komisija izvērtēs šo lūgumu, izveidos un pārvaldīs instrumentu kopā ar Eiropas Investīciju banku un ir sniegts detalizēts apraksts šai procedūrai, kas nepieciešama, lai īstenotu un izmantotu riska dalīšanas instrumentu. Mēs arī norādījuši, kā tas ietekmēs budžetu un arī to, ka tas eh, nerada papildus risku budžetam ārpus šī instrumenta. Komisija nodrošinās, ka tikai tie projekti, par kuriem ir pieņemts labvēlīgs finansēšanas līgu, uh, lēmums no EIB puses vai no kādas citas institūcijas puses, būs tiesīgi saņemt finansējumu no šī instrumenta. Es ceru, ka pēc rītdienas balsojuma Eiropas parlamentā padome pieņems šo regulējumu ātri, lai to varētu parakstīts Eiropas parlaments un padome maijā, un tad tas varētu tikt publicēts Eiropas Savienības vēstnesī. Uh, un stāties spēkā tajā pašā dienā. Paldies! Sirsnīgs paldies kolēģei, un tagad došu vārdu Šemets kungam komisijas vārdā, lūdzu. Thank you, Mr. President, honorable members. Paldies, priekšsēdētāji. 2011. gada jūnijā Eiropa padomi mudināja komisiju un EIB veicināt sinerģijas starp Eiropas Savienības fondiem. Uh, un uh, dalībvalstu finansējumu. Tādējā dalībvalsts varētu stimulēt um, izaugsmu un uh, nodarbinātību. 2011. gada jūnijā valstu un valdību vadītāji Eiro, no Eirozonas valstīm un Eiropas Savienības institūcijas paplašināja šīs um, šī politiskā mandāta aptvērumu. Viņi aicināja komisiju un EIB uh, veicināt sinerģijas starp aizdevumu programmām un nu, savienības eh, fondiem visās dalību valstīs, kas eh, saņem palīdzību no Eiropas Savienības un Startautiskā valodas fonda. 2012. gada janvārī Eiropas, eh, Eiropa padome un komisija aicināja Eiropas investīciju banku pastiprināt pasākumus, lai veicinātu izaugsmi un lai uh, Um, uzlabot arī EIB grupas finansu, finansēšanas kapacitāti. Komisija vēlāk uh, pieņēma priekšlikumu, lai um, regulu, regulas darbību pastiprināt. Mērķis bija ļaut uh, šos, šo piešķīrumu izmantošanu, ko piešķir no Eiropas uh, reģionālās attīstības fondiem un kohēzijas fondiem, saņemt um, garantijas fondus no EIB vai citām starptautiskām vai nacionālām institūcijām. Tādēļ Citiem vārdiem sakot, lai būtu šis riska dalīšanas instruments. Dalība valstis uh, piedzīvo smagu situāciju attiecībā uz finanšu stabilitāti un ir uh, tāds dalība valsts, kurām ir uh, piešķirt palīdzību šāda riska mehānismu ietvaros. Uh, Dažās dalībvalstīs ir ļoti smagi šķēršļi, lai uh, iegūtu privātās investīcijas uh, dažādu projektu īstenošanai. Tas attiec uz tādiem projektiem, kas daļai tiek finansēti no valsts puses. Tas īpaši attiec uz eh, tādiem projektiem, kur uh, vērtību nevar eh, sekt ar kohēzijas politikas instrumentu grantiem. Tas tā attiecas arī uz ražošanas investīcijām, kur eh, maksimālā valsts palīdzība nosaka valsts eh, noteikumi kāpēc šis līdzfinansējums eh, tiek palielināts līdz uz 25%. Tā ir daļa no Eiropas Savienības atbildes uz krīzi, bet ar to vien nepietika, tīpaši attiecībā uz eh, projektiem, kas nes eh, pēļņu, jo investīcija izmaksas, kuras nes pēļņu, nav attiecināmas. Līdz ar to par to nevar saņemt, invest, nevar saņemt piešķīrums no Eiropas Savienības fondiem. Un tas viss ir attaisnojums krīzes iespaidā. Kopš komisijas priekšlikuma publicēšanas ir padomē un šajā parlamentā notikušas debats par šo jautājumu. Es gribētu izmantot šo izdevību, lai pateiktu tos reģionālās politikas komitejas deputātiem un Hībners kundzei priekšsēdētājai par atbalstu paušanu šajā procesā paldies arī Ekonu komitejai un budžeta kontrolas komitejai un viņu referentiem par izteikto atbalstu. Hibners kundzes ziņojuma pieņemšana rītdien pavērs iespēju nodrošināt strateģiskus investīciju projektus, kas tiek finansēti no kohēzijas politikas, nepalielinot Eiropas Savienības budžetu un uh, neietekmējot uh, nozīmīgi Eiropas Savienības kopējo budžetu. Tas atvieglos ļoti svarīgu transportu un vides uh, infrastruktūras uh, projektu īstenošanu, kā arī citu svarīgu projektu īstenošanu, un tas savukārt ievērojami veicinās ekonomisko izaugsmu un darba vietu radīšanu šajās jomās. Svarīgi infrastruktūras projektu īstenošana transporta sektorā. Uh, radīs apmēram 50 tūkstošus jaunu darba vietu pēc aplēsēm. Tās dalība valsts, kuras es vairāk ir skārus finanšu un ekonomikas krīzes, gūs labumu no šī priekšlikuma. Kohēzijas politika pagājušajā gadā vairākas reizes tika grozīta, ņemot vērā dalību valstu mainīgās eh, vajadzības un smago krīzi. Uh, Lieliska starpinstitūcija sadarbība palīdzēja izveidot eh, tādu atbalstu, kas, eh, ko bija, ne, ko bija iespējams sniegt uzreiz. Es eh, aicinu Eiropas parlamenta deputātus atbalstīt šo likumdošanas priekšlikumu. Paldies! Sirsnīgs paldies komisāru kungam! Un tagad vienu minūtu dod vārdu Revelīnī kungam, lūdzu. Grazie, prezidente! Paldies priekšsēdētājiem. Priekšlikums grozīt regulu dod iespēju pārcelt pārvaldības jautājums dalību valstīm, kuras saskars ar grūtībām un kuras zaudē tos resursus, ko piešķirtu kohēzijas fonds. Es, kā referents no budžeta kontrolas komitejas, piedāvāju to, lai varētu, ka, piemēram, pat ja Itālijā ir mazāk parādi nekā, eh, teiksim, Grieķijā vai Portugālē, tomēr mums ir jācīnās pret eh, krīzi. Tas nozīmē, ka programmēšs jums ir nepietiekams un nedod iespēju sasniegt pozitīvus rezultātus. Nevajag paredzēt resursu zaudēšanu, bet ir jābūt pietiekami pazemīgiem un atsevišķām valstīm vajadzētu labāk orientēt savus tēriņus, lai ņemtu eh, vērā visas Eiropas Savienības vajadzības. Finanšu krīze nav taupījusi nevienu valsti un nevar aprobežot šīs iespējas tikai uz atsevišķām dalību valstīm. Paldies! Nākošais runātājs. Papas Stamkos uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu par pozitīvu priekšlikumu veidot šo risku dalīšanas instrumentu, kas būtu paredzēts, lai atbalstītu investīciju infra un infrastruktūru projekts, kā sacīja referenti Ībneri Tik tiešām ir nepieciešams veidot tādus elementus, kas palīdz nodrošināt izaugsmi krīzes apstākļos, kad tās iz, nodarīties zaudējumi ir ievērojami. Kredītu nosacījumi apgrūtina gan valsts, gan privāto sektoru. Uh, Dāmas un kungi, kā jūs zināt, Grieķijas ekonomikas vērtības ir pasliktinājušās. Neraugoties uz Grieķijas eh, sabiedrības eh, nestajiem upuriem, jauniešu bezdarbs ir 50%. Un ir jādomā par to, kā šo finanšu instrumentu varētu īstenot un kā varētu nodrošināt pozitīvu ietekmi uz e, ekonomiku. Par ekonomikas sanāciju runājot, manuprāt, ir pilnīgi noteikti steidzami, uzsveru, ka steidzami veidot plānu izkļūšanai no krīzes, no šī apburtā uh, stingras taupības režīmas loka. Paldies! Paldies! Nākamā sociāla demokrāta vārdā uz vienu minūtes Klevas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Struktūra fondu finansēto programmu īstenošai ir nepieciešams privāti invest, privātās investīcijas, un tās dalība valsts, kurās, kuras ir smagas kārusi krīze, nespēja šīs programmas īstenot tādēļ, ka ir liels parāda līmenis, un uh, šie ierosinātie uh, pasākumi ir eh, tāds kā izņēmuma gadījums un eh, balstās galvenokārt uz eh, ārkārtas apstākļiem ar šo krīzes instrumentu. Gan komisija, gan Eiropas investīcija banka uzņemas risku. Un līdz ar to kohēzijas politikas šķēršļi tiktu likvidēti. Tas nākt par labu reģionu un valstu attīstībai, un līdz ar to netikt arī radīts papildus sloks dalību valstu budžetiem. Ierosinātie pasākumi palīdzētu turpināt uh, uzsāktos projektus, kas tiek līdzfinansēti no fondiem. Labs piemērs ir Grieķija, kas ir sagatavojusi daudzus projektus un šobrīd gaida zaļo gaismu. Šī iniciatīva. Uh, radās tieši pateic, pateicoties tam, ka bija vēlme palīdzēt valstīm, kuras ir vissmagāk skārus krīzi, un tāpēc būtu jārod iespējas pēc iespējas drīzāk to īstenot. Eiropas parlaments tādējādi konkrēti iesaistās krīzes risināšanā attiecībās tām dalībvalstīm, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Paldies, un tagad Alda grupas vārdā pusotra minūte manais kokundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! ik viens regulas grozījums, kas ir paredzēts, lai uzlabotu ātru kohēzijas pro, eh, programmu ieviešanu, būs ar reālu ietekmi un noderīgs dalību valstīm, kuras visvairāk ir ietekmējusi krīze. Tāpēc ir ļoti svarīgi pieņemt rīčo ziņojumu attiecībā uz risku dalīšanas instrumentu dalībvalstīm, kuras saskars ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar šo valstu finansiālo stabilitāti. Tā būtu iespēja eh, šīm valstīm turpināt savus projektus un ekonomikas atveseļošanu. Un ir ļoti svarīgi, lai padomu šo dokumentu pieņemtu maksimāli drīz. Šis ziņojums nav perfekts, bet Aldes grupa atbalsta pašreizējo kompromisu, jo tajā ir ņemtas vēr, vērā problēmas, kas identificētas debašu laikām. Eiropas investīcija banka ir ļoti nozīmīgu lomu e, projektu kontrolē šī instrumenta sakarā. Tāpat arī instrumentam ir mūsu atbalsts, bet mums ir jānodrošina tas, ka netiek finansēti eh, bezjēdzīgi ekonomiskā ziņā projekti. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi tas, lai finansētais projekts tiktu, finansētie projekti tiktu detalizēti analizēti un lai būtu pārliecība ka tie rada darba vietas un ceļ eh, dalību valstu konkurētspēju. Paldies! Sirsnīgs paldies kolēģi, un tagad dodu vārdu zaļo grupas vārdā Šreiters kundz vienu minūtu, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Komisijas ierosinātājs riska dalīšanas instruments um, zaļo grupā ir izpelnījies atbalstu. No finansiālo viedokļa tas ir vairāk tāds kā zaļais priekšlikums. Investīcijas reālajā ekonomikā mūsuprāt ir visdrošākais veids, kā izkļūt no krīzes, piemēram, Grieķijā. Mēs būtu labprāt balsojuši par šādu finanšu instrumentu bet eh, ar eh, grozījumiem, kas ir iekļauti, netiks garantēts tas, ka šajās investīcijās tiks ņemta vērā kvalitāte vai eh, ilgtspējīga attīstība un tas, vai te tiks ņemts vērā vai būs mm, nodarbinātībai kādas garantijas. Uh, Mēs vēlamies, lai šāda nepareiz plānošana tiktu uzraudzīta un lai investīcijas, eh, kur eh, risku uzņems visi iedzīvotāji, būtu vērsti uz nākotni. Un tāpēc mēs nevaram atbalstīt šo priekšlikumu tā pašreizējā redakcijā. Paldies kolēģei un ECR eh, e grupas vārdā dod vārdu Vlasaka kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Dāmas un kungi, šodien mēs runājam par pasākumiem, kuru mērķis ir samazināt dažu dalībvalstu parādu. Tās ir dalībvalstis, kurām ir grūti iegūt līdzekļus finanšu tirgos. Eiropas ekonomikai tas, protams, ir ļoti nozīmīgi, lai uzņēmumiem būtu vieglāk saņemt aizņēmumus vai no EIB vai no kādas citas institūcijas. Tomēr es uzskatu, ka mēs nedrīkstam lietas pārspīlēt, ja kura banka, to starp arī investīcija banka, izvērtē eh, katra aizdevuma risku un tad nosaka konkrēta aizdevuma likmi. Ja nākotnē kāds aizdevuma prasītājs saņem aizdevumu tikai tādēļ, ka ir kādas ārējās garantijas, manuprāt, tā netūk nav tā labākā situācija. Uh, Mēs nevaram atrisināt trūkošās likviditātes e, jautājumu, jo tas radīs papildus parādus mūsu ekonomikā. Aicinu visus vairāk strādāt pie mūsu politikas efektivitātes uzlabošanas. Paldies! Paldies, un tagad TFD grupas vārdā Baftāna kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšētāji! riska dalīšanas instrumenta izveidošana, lai pilnībā varētu apgūt reģionālu fondus, nav apstrīdama ņemot vērā tā mērķus, bet tas, ka komisijai bija jāizmanto šāds instruments, lai aizvietot privātās nozares aizdevumus, norāda, ka mūsu parandī ciņā ar finanšu krīzi Eiropā nedarbojas. Tas ir vēl viens piemērs, kurā komisija cenšas iegūt legālu instrumentu, lai uh, cīnītos atsevišķā cīņā, kamēr karš plosās tālāk, jo netiek risināti galvenie jautājumi. Un šāds politikas īstenošana um, kavē izaugsmi un arī savā ziņā ir atbildīga par aizsošo eiro krīzi. Šāds instruments komisēju ļauj sekot akli Eiropas ideāliem, kas varbūt nevienmēr atspoguļo attiecīgo dalību valstu intereses, un joprojām tiek nolīgts tas, ka tā absurditāte, kas ir Eiropas projekta pamatā, ir mainīga pie visa hausa, kas šobrīd valda. Paldies! Paldies, un tagad divas minūtes Štādler kungam lūdzu. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, ar šo regulu kohēzijas politika tiek uh, padarīta par um, glābšanu, eiro, eiro glābšanas pasākuma sastāvdaļu, un mēs to neatbalstam. Te ir runa par um, mini eiro obligācijām kohēzijas, ar nosaukumu kohēzijas politika. Komisija sacīja, ka taupības pakotne nav nesus gaidītos rezultāts, bet tas jau bija skaidrs no paša sākuma. Uh, jo te ir tikus mazināta iekšējā konjunktūra, tāpat ir tikus sagraut Grieķijā. To mēs redzam, ka Grieķija lēnām tuvojas uh, bankrotam. Riska dalīšanas instruments uh, valstīs, kurās ir uh, nopietnas grūtības, tā tas saucās, te ir runa pa, jo es gribētu teikt, ka mums visiem ir uh, nopietnas grūtības. Un mēs visi riskējam. Šeit ir runa par eh, valsti, kur ir eh, valsts bankrota priekšā. Un ja mēs izveidojam šādu instrumentu, lai novērstu valsts bankrotu, tas ir smieklīgi, jo Grieķijai ar to nepalīdzēsim. Patiesībā šeit, tiek, šeit ir runa par tādu placebo dalīšanu. Šādi infrastruktūras projekti, operatīvās programmas Grieķija pati nespēja to finansēt un nespēja nodrošināt līdzfinansējumu. Nu, kā tad tas funkcionēs? Es domāju, ka tas pavisam noteikti nefunkcionēs. Tā ir sociālistiska pieeja, kas cietīs sakā. Mums ir jāsaprot, ka Grieķiju pie ekonomikas izaugsmas eh, var atgriezt tikai tad, ja tik stiprināta konkurētspēja un uh, Es domāju, ka to varētu panākt tikai ar pašu, ar savu valūtu, un tādējādi Grieķija varētu um, radīt kaut kādas konkurences priekšrocības pati sev, un es domāju, ka no šī viedokļa raugoties šī politika ir pamatā nepareiz. Paldies, un tagad 1 minūte un 30 sekundes Matuls kungam, lūdzu. Ekonomiskā un finanšu krīze ir klātesoša visā Eiropas Savienībā un ietekmē makroekonomisko stabilitāti daudzās valstīs un to piekļuvu finansējumam. Priekšlikums veidot riska dalīšanas instrumentu nozīmētu konsolidēt sinerģiju starp eh, programmām, eh, kas pastāv un eh, finansējumiem un fondiem Eiropas Savienībām. Īrija, Grieķija, Portugāla, Rumānija varētu tādā gadījumā izmantot šīs programmas. Tas mērķis būtu atbalstīt tos, projektus, kas rada ieņēmumus tādus kā infrastruktūru e, projektu, piemēram, maksas autoceļu vai arī atbalstīt produktīvas investīcijas, kurām ir noteikti maksimālie griesti valsts palīdzībai. Šis ir īpašs priekšlikums, bet arī pilnīgi nepieciešams instruments risku dalīšanai no Eiropas Investīcija bankas puses un citām institūcijām, lai varētu stimulēt privātos investīcijas un veicināt kohēzijas politiku. Šī mehānisma darbība būtu progress struktūra un kohēzija fondiem, kas citādi nevarētu tikt absorbēta līdz pašreizējā programmēšanas perioda beigām 13. gadā. Šī instrumenta piemērošana ir ļoti laba ideja, un tas, tā ir jāpieņem. Es apsveicu referenti par lielisko ziņojumu sagatavošanu. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs uz pusotru minūtes Tavrakakis kungs lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs, dārgie kolēģi, Gribētu pateikties referentei un Regi komitejai, kā arī kolēģei Močekļevai par lielisko darbu. Es negribu tagad ieslīgt detaļās, jo kolēģi jau tās detalizēti pieminēja, bet es gribētu pasvītrot to faktu, ka Izmaiņas, kas tiek piedāvātas kohēzija politikā, lielā mērā veicina ekonomikas atveseļošanu, darba vietu darīšanu. Eh, desmitiem tūkstoši jaunu darba vietu varētu tikt izveidotas Grieķijā. Un varētu tikt pabeigta septītās asa Grieķijas daļas pabeigšana, kas ir prioritāra Eiropas transporttīklā. Tāpat arī reģionālā līmenī darbi ir apstājušies, un šis eh, dokuments varētu būt ar svīras efektu. Paldies! Paldies! Un nākošais runātājs Kriso Gēlos uz vienu minūti. Paldies! Šīs risku dalīšanas instruments pilnīgi noteikti ir pārējais jo tas varētu padarīt ekonomiku konkurētspējīgāku un savietojamāku ar apkārtējās vides jautājumiem. Un tāpēc mēs kā zaļie aicinām to atbalstīt, veidojot metro vilcienu sistēmu attīstību, atjaunīgo enerģiju izmantošanu, bet mēs gribētu aicināt veidot cita veida nolīgumus, ko varētu panākt pabeidzot uh, veicot citus darbus, eh, nevis autoceļu būvēšanu, kas nav nepieciešams ekoloģiskā, ne citā ekonomiskā ziņā. Un ekonomisti mums norāda, ka šie ekonomiskie darbi ir ļoti dzīvotspējīgi. Mēs gribētu, lai šis instruments varētu kalpot zaļajai ekonomikai. Un šorīt komisārs sacīja, ka zaļā ekonomika e, ir ar potenciālu veidot 20 miljonu darba vietas Eiropā. Kāpēc gan tā nevarētu būt Grieķijā šo instrumentu izmantojot? Paldies, nākošais runātājs uz pusotru minūti Tešeira. Paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu Hubners kundzi par sagatavoto ziņojumu. Apsveicu par lielisko darbu. Mēs eh, piedzīvojam recesiju periodu, finanšu krīze visā pasaulē un recesija bezprecedenta liek mums pieņemt pienākumus cīņai pret, pasākums cīņai pret krīzi, un mēs arī krīzi jūtam, kā tā izpaužas reālajā ekonomikā. Šajā kontekstā ir ļoti būtiski tagad vairāk nekā jebkad nodrošināt labu kohēzijas politiku, kā e, sviras e, efektu ekonomikā. Priekšlikums ir paredzēts, lai atvieglotu līdzfinansējumu no kohēzijas fondiem, lai varētu arī atcelt šķēršļus privātā finansējuma ziņā, programmās, ko var finansēt tikai ar valsts fondiem. Šajā sakarā Eiropas komisija un Eiropas investīcija banka īstenos eh, kapitāla ieguldījumus tām valstīm, kas saņem finanšu palīdzību kā Portugāla. Es ceru, ka šis pasākums būs viens no daudzajiem, kas ir nepieciešami, lai stimulētu eiro ekonomikas atvesaļošanos šajā dalība valstī tajā pašā laikā, veicinot Eiropas Savienības konkurētspēju un kohēziju. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Cēlarkungs, pusotra minūte, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Ar šo priekšlikumu par uh, riska dalīšanas instrumentu izveidu pavisam noteikti neizdosies novērst valsts bankrotu, bet labāk ir kaut ko darīt nekā nedarīt neko. Un uh, dažkārt situācija prasa ārkārtas pasākumu īstenošanu. Budžeta un parādu krīze dažādās valstīs ir radījusi ārkārtīgi, ārkārtas situāciju un līdz ar to svar, svarīgi, svarīgi pasākumi, svarīgi projekti vairs nevar tikt īstenot tādēļ, ka trūks līdzfinansējuma no valsts puses un invest, privātu investoru vairs nav. Un līdz ar to es domāju, ka šis priekšlikums radīt riska dalīšanas instrumentu uh, struktūra politikas eh, projektu tālākai finansēšanai ir labs. Ar eh, struktūru un eh, kohēzijas politiku mm, dalību valstīm, kas var šo finansiālo palīdzību saņemt, lai īstenot iesāktos projektus. Ļoti, tas ir ļoti labs risinājums. Es esmu pateicīgs referentes kundzei, ka viņa ir uh, ļoti skaidri norādījusi, kādā veidā un kad eh, būtu jāizmanto šie instrumenti. Es domāju, ka riska dalīšanas instrumentus eh, drīkstētu pielietot tikai pašreizējos apstākļos un nevis tālākā nākotnē. Paldies! Paldies kolēģim par to, ka uzlikāt punktu zī. Un tagad eh, Sančes Šmits kundze pusotra minūte lūdzu. Merci, monsieur le président. Chers collègues. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Šīs ziņojuma tehniskā puse nedrīkstētu eh, kavēt tā pieņemšanu, ņemot vērā krīzes smagumu. Grieķija, žņauds, eh, kavēšanās ar lieliem infrastruktūra darbiem. Tie, šie darbi ir ārkārtīgi būtiski ekonomiskas attīstībai un valsts atveseļošanai. Grieķijas valsts ir pakļauta smagiem eh, sodiem, soda naudām sakarā ar kavēšanos, bet arī e, tāpēc, ka tā nav respektējusi vairākas direktīvas Eiropas Savienībā, konkrēti par apkārtējo vidi. Tāpat arī Grieķija bija grūtības izmantot struktūra fondus, neraugoties uz Eiropas Savienības pieliktajiem pūliņus, lai varētu atgūt desmit punktus e, līdzfinansējumā. E, tādējādi mēs nonākam pie paradoxālas situācijas, kur valsts, kas saņem finanšu palīdzību, nevar e, tērēt naudu, turklāt tās var tikt, tā var tikt piemērota soda naudas. Es apsveicu referentes Darnuts Hibners darbu, kura pārliecin, varēja pārliecināt padomu pieņemt komisijas priekšlikumu, lai izmantot struktūru fondus kā garantijas fondu, lai pātrinātu projektu finansējumu infrastruktūrām un tādā kādā veidā piesaistīt privātos investorus. Es gribētu paust arī zināms iebildumus par šo ziņu un gribētu iet vēl tālāk. Eiropas Savienība tiek izmantot kā ā, de, Eiropas Savienība dažkārt tiek tai norādīts, ka tā nosaka pārāk stingrus pasākumus, bet ir iespējams uzlabot valsts finansējumu un atbalstīt investīcijas nākotnes projektos. Herzlichen Dank. Als... Sirsnīgs paldies, un tagad Pusotru minūti dodu Ivanovs kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Nav šaubu, ka krīze ir smagi skārusi valsts finansējumu un banku nozaru dalību valstīs. Šīs grūtības ar likviditāti finanšu institūcijās ir ierobežējušas piekļuvu finansējumam lielu apjomu infrastruktūras projektiem, un tas ir ietekmējis arī kohēzijas fonda izmantošanu. Es atbalstu komisijas centienus izveidot šādu riska dalīšanas instrumentu, jo tas var darboties kā katalizators, kas uzlabotu piekļuvu finansējumam, lai programmas varētu turpināt. Tomēr vēlos uzsvērt, ka patreizējās grūtības neietekmē tikai tās sešas valstis, kuras jau ir izglābtas. Kādai gan valstis, kurām ir laba fiskālā disciplīna, valstis, kas uh, pilnīgi godīgi uh, rīkojās, kaut arī viņām liekt piekļuvu šādam instrumentam. Un kādēļ arī tas ir liekts valstī, kurai ir mazākais ieņēmums uz iedzīvotāju. Un ja mēs ierobežam šo piekļuvu tikai dažajām valstīm, tad tā būs ļoti uh, slikta vēsts, jo likviditātes grūtības ir visām valstīm. Tādēļ aicinu komisiju nodrošināt piekļuvu šādam instrumentam visām valstīm, kas to vēlētos. Tas uzlab, uzlabotu Uh, projektu īstenošanu visā Eiropā un vienlaiks uzlabojot arī nodarbinātības situāciju. Paldies! Paldies! Un tagad dod vārdu Krācas kundzei Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šī vakara apspriežamais ziņojums, komisijas priekšlikums, ir uh, svarīgs mēģinājums saprātīga atbilde, lai risinātu ekonomikas un finanšu krīzi tajās valstīs, kuras visvairāk tiek skartas, tā, tādas kā mani, mana valsts Grieķija. Un tāpēc es apsveicu priekšlikumu, kā arī jaunā riska dalīšanas instrumenta veidošanu, kas dot iespēju valstīm izmantot Eiropas fondus no EIB, no citām institūcijām, lai varētu finansēt tos darbus, kas e, norit izmantojot kohēziju fondu līdzekļus. Tas palīdzētu veidot darba vietas valstīs, kuras, e, kurās ir liels investīciju kritums, kā Grieķijā. Grieķija ir paudus lielu interesētību par šo e, instrumentu, it īpaši autoceļu būvniecības sakarā, un es domāju, ka tā būtu laba iespēja, lai atveseļotu ekonomiku manā valstī, kurai tas ir tik ļoti vajadzīgs, lai atkal nostātos uz izaugsmes sliedēm. Paldies! Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Sirsnīgs paldies kolēģei. Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Četri kolēģi ir lūguši izteikties. Tātad. Paška, Herr Ferreira un dann die Kollegin Bazescu. Beidzamā kolēģi Bazescu. Vispirms Luhan kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, paļāvības trūkums un privātās sektora investoru piesardzība ir panākuši to, ka atsevišķās dalību valstīs pastāv uh, liela iespēja, ka vasāra rinda strateģisko projektu netiek īstenoti. Tie ir infrastruktūra projekti, kas ir visvairāk ietekmēti. Analīzes parāda to, ka finanšu resursi periodam 2010. un 2013. gadā ir vairāk nekā uh, 1100 miljārdu eiro skatoties uz šiem skaitļiem, mēs varam aptvērt, ka efektīvs transporta eh, tīkls eh, pieprasa ļoti liels informācijas eh, resursus, un tāpēc ir vajadzīgi atsevi ļoti dažādi finansējuma avoti. Šis instruments būtu dzīvotspējīgs risinājums šīm problēmām, jo tas dotu iespēju piemērot Eiropas programmas ar uh, papildu atbalstu no Eiropas Investīcija bankas un citām finanšu institūcijām. Šie projekti varētu tikt īstenoti ar struktūra fonda atbalstu, ar kohēzijas fonda atbalstu. Jūsu laiks ir aizritējis, saka priekšsēdētājs. Nākošais runātājs paškā. Eh, Paldies! Es augstu vērtēju komisijas centienus palīdzēt risināt risku jautājumu, nākot klājā ar inovatīvu mehānismu, <clears throat> ar kur palīdzēt valstīm, kas saskaras ar ļoti lielām grūtībām finanšu stabilitātes ziņā. Daudzi, daudz investīcijas, kuras privātā nozara nebija gatava sniegt, tās varētu līdzsvarot Eiropas komisiju, izplatot šo līdzsvarot risku Eiropā un atbalstot šādus projektus. Uh, priekšlikums ir formulēts kā izņēmums kohezijas politikā pamatojoties uz parādu situāciju valstīs. Komisāra kungs atzina, ka daži Eiropas noteikumi tiek apiet attiecībā uz valsts atbalstu. Man ir nopietnas bažas par to, cik atbilstoši ir šīs priekšlikums, ja privātā nozara uzskata, ka projekts ir eh, būtisks tad eh, tā varēs eh, gūt nepieciešamos līdzekļus, lai to atbalstītu. Es nedomāju, ka ir jārada papildus slogi Eiropas Savienībai sniedzot eh, garantijas privātām investīcijām. Paldies, un tagad Ferērs kungs lūdzu. Obrigado, Sr. Presidente. Estamos perante. Pal Paldies, priekšsētāji. Mēs redzam vēl vienu priekšlikumu no komisijas kas paredzēts tām dalību valstīm, kurām vislielākās grūtības krīzes dēļ. Mēs dodam komisijai tiesības attiecībā uz finanšu pārnesumiem. Šie līdzekļi ir paņemti no dalībvalstīm, kurām tās tie ir nepieciešami no koheizijas un struktūra fondiem, un uh, ar tiem ir paredzēts mazināt tās grūtības, kuras ar finanšu sektorā ir radušās, jo tās bankas, kas sākumā finansē šos projektus, vairs to nedara. Nu, tas savā ziņā ir visai smieklīgi. Tā vietā, lai palinātu projektiem piemos līdzekļu šajās valstīs, kā tas ir nepieciešams, patiesībā mēs uh, Eh, tagad rīkojamies tādējādi, ka tiks mazināts pieejamo līdzekļu apjoms dalībvalstīm. Ir cita ceļi, kā nodrošināt eh, šo naudu un eh, apiet ierobežojums attiecībā uz privāto un valsts ieguldījumu daļu. Ja pasimies uz Rumāniju, Īriju, Portugālu un Spāniju, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nespējam paļauties uz atbalstu no ES. Paldies, un pēdējā runātāja Bazēsku kundze, vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu koordinācijas starp aizdevumu programmu un Eiropas fondiem dalībvalstīm, kas saskars ar finanšu grūtībām. Ir ļoti svarīgi nodrošināt finanšu eh, programmu turpinājumu, ko finansē Feder un Kohēzija fonds šajā sarežģītajā budžeta periodā. Es domāju, ka Eh, ietekme dalībvalstīsku ietekme krīze, eh, kas cietuši no krīzes, varētu būt eh, pozitīva. Un, piemēram, Rumānija ir starp tām valstīm, kurām ir vajadzīga finanšu palīdzība no SVF. Manā valstī ekonomiskās grūtības ir ietekmējušas arī infrastruktūru projektus. Un šajā sakarā uh, Šodien apspriestie eh, jautājumi ir ļoti apsveicami, vēl jau vairāk tāpēc, ka SVF ir ieteicis Rumāniju izmantot maksimāli daudz Eiropas fondu nacionālajās attīstības programmās, lai attīstītu infrastruktūras. Paldies! Paldies kolēģei! Un tagad komisijas vārdā komisārs Šemeta. Lūdzu! Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties visiem deputātiem par izteiktajiem komentāriem. Jūs redzat, ka mēs eh, vēlamies eh, dalīt, eh, dalīties ar šo lomu, lai palīdzētu tām dalību valstīm, kuras ir saskāršās ar nopietnām grūtībām. Mēs gribam palīdzēt visām dalību valstīm. Un šis jautājums ir izskanējis jau dažādās komitejās un arī šīs dienas diskusijās. Tas ir ārkārtas krīzes eh, risinājuma pasākums, ņemot vērā smago situāciju Grieķijā, mm, lai gan eh, daži Grieķijas eh, krīzes elementi ir redzami arī citās dalībvalstīs, kas saņem atbalstu. Ņemot vērā grūtības ar budžetu, ja mēs paplašināt šo priekšlikumu uz visām dalību valstīm, tad tam būtu ļoti liela ietekme uz budžetu. Runājot par likumdošanas pasākumu aptvērumu, sākotnēji Eiropas komisijas eh, pasākums skāra tikai mm, Nacionālā ietvara programmas, bet pēc diskusijām ar deputātiem un Eiropas investīciju banku tika uh, Eh, izlēmts eh, paplašināt šo aptvērumu uz eh, strateģiskās atsaucas ietvaru un kohēzijas strateģiskajām vadlīnijām. Pēc komisijas viedokļam tas ir labs kompromiss, kas kohēzijas politikas projektus palīdzēs īstenot, ņemot vērā arī nu, kohēzijas politikas mērķus. Komisija sagaida, ka liela daļa projektu bū, tiks īstenoti vides sektorā, tā skaitā skars atjaunīgās enerģijas. Un tādu projektu, projektu, kas nav saistīti ar kohēzijas projektu, šādu projektu iesaiste radītu papildus jautājums gan no politikas viedokļa, gan no juridiskā viedokļa. Šis ir specifisks um, mehānisms, eh, kas ir domāts eh, īpašām valstīm, tas nevar tikt uzskatīts par mehānismu, kas eh, palīdz vieglā veidā izkļūt no programmēšanas pro problēmām vai veicināt fondu apguvi. Es gribētu uzsvērt, ka kohēzijas politika ir pierādījusi, ka tā ir ne tikai struktūrāla investīcija, bet ka tādējādi ir iespējams sniegt arī īstermiņā atbalstu. Es aicinu Eiropas parlamenta deputātus atbalstīt šo likumdošanas priekšlikumu. Sirsnīgs paldies komisāru kungam un nobeigumā es uz divām minūtēm dodu vārdu referents kundzei Lūdzu Hibners kundze. Paldies! Es gribētu pavisam īsi pieminēt divus argumentus. Pirmkārt, no diskusijām skaidrs ir tas, un mēs arī dzirdējām to no komisāra teiktā, ka šīs jaunais politikas instruments eh, prasīs labu sadarbību starp īstenošanas institūcijām un dalību valsti attiecīgo. Un uh, es gribētu izteikt cerību, ka tādās valstīs kā Grieķija, Šīs jaunais finansējums ļaus steidzami atsākt tādu projektu īstenošanu, kas ir ļoti būtiski šai valstī. Mēs sagaidām, ka Eiropas Investīcija banka un komisija pabeigs ļoti steidzami visu sagatavošanas darbus. Un mans otrs arguments ir saistīts ar faktu, ka es kā referente uzskatu, ka mums bija ļoti labs un efektīvs dialogs ar ēnu referentiem un kolēģiem, kas sniedz savu atzinumu no citām komitejām. Tāpat mums bija laba sadarbība ar Dānijas prezidentūru un komisiju, un es gribētu par to pateikt paldies. Lielas paldies kolēģei, un līdz ar to debatas par šo darba kārtības punktu ir beigušās. Balsojums notiks rītdien, pulkstens 12. Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās debatēs par izrādīto disciplīnu Un centīsimies šodien vēl izsakot, sakot līdz futbola spēlēm. Priekšstādātājs pateicis arī tūkiem. Un paldies arī visiem dienestiem par uh, palīdzību. Līdz ar to sēde tiek slēgta. Paldies!